Es domāju, mēs varam sākt darbu. Daudz deputātu ir klāt. Uh, Vispirms, uh, par ko mēs vienojāmies 31. Uh, augusta koordinātoru sanāksmēm un arī šodien, jūs esat saņēmuši dokumentus, jo līdz uh, šīs sanāksmes beigām nebūs nekādu iebildumu, uzskatīsim tos par pieņemtiem. Bet Šķiet, Pēteram Lundgrenam ir kas sakāms. Is... Problēma, kuru te redzu, ir tā, ka trešajā kuntā jūs rakstāt, ka koordinātu pieņem lēmumu īstenošanas ziņojums dot iepriekšējiem referentiem, kas jau bija izstrādājuši tiesību aktus, bet nebija balsojuma, tikai īsas diskusijas, nepaziņot, kāda ir jaunā metoda. Mēs tam nepiekrītam, jo šādi tiek diskriminēti. Uh, tie, ka mēs diskriminēti, mēs nevaram nekādu ziņojumu izstrādāt, tāpēc, ka mums agrāk tāda nav bijuši. Šis lēmums nav pieņems, un mēs pieprasām Kornārs Akalsanā kopā un atrast labu veidu. Politiskām grupām jau tiešām ir negodīgi izslēgt mazās grupas no jebkādas iespējas tik klāt darbam šai jomā. Nu, tas ir vispār, protams, saka priekšstādātājs. Un tāpēc es piedāvātu ka mēs šo teikumu, proti, ja referents ir klāt, viņš saņem šie tiesības, ja ne, tad uh, sākotnējā referenta uh, grupai ir tiesības, ka mēs svītrotu, un tad viss būtu kārtībā. Un tad tā, tas ir ad hoc lēmums. Vai neviens neiebilst pret šo protokolā. Labi, tad ļoti labi. Paldies. Tad uh, kontrola attiecībā uz komisijas īstenošanas izpildvaru. Un ar to iepazīstinās komisijas MUV uh, ģenerāldirektorāts. Runa ir par RPS pasākumiem, regulatīvā kontrolas procedūra. Un te ir uh, gaisa satiksme un ūdens satiksme. Uh, parlaments ir piedāvājis četrus priekšlikumus attiecībā uz RPS, un tie ir transporta komitejas eh, pārziņā. Un parlamentam ir tiesības izvērtēt šos priekšlikumus un izteikt savus iebildumus, ja tas nepieciešams. RPS eh, pasākumi, par kuru mēs runājam šodien, attiecas uz gaisa satiksmi un uh, ūdens transporta satiksmi, uh, Un e, šie pasākumi ir stāties spēkā tad, ja parlaments trīs mēnešu laikā nav izteicis nekādus e, iebildumus. Jūs esat saņēmuši 26. augusta e, vēstuli, un parlaments var izteikt savus iebildumus līdz 2. oktobrim, protams, pamatojot to, pamatojot ar vienu no pamatojumiem. Es vēlētos arī jums atgādināt, ka mēs varam celt iebildumus attiecībā uz EPS tikai uh, triju apsvērumu dēļ. Vispirms, priekšlikums iziet ārpus komisijas uh, īstenošanas pilnvarām, otrkārt, tas nav savienojams ar pamatu uh, likumdošanas akta mērķi vai saturu, vai arī treškārt tas uh, neievēro um, subsidētas principu un arī samērīgu principu. Uh, Kā jūs visi zinām, mēs trialogā cenšamies raudzīties uz to, lai šie apsvērumi parādītos eh, likumdošanas aktā. Un tas nozīmē, ka parlamentam ir arī tiesības pārbaudīt šos eh, pasākums. Uh, Tagad ir runa par šādiem pasākumiem, kurus mēs esam uzticējuši komisijai, tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai mēs izmantotu uh, mūsu rīcībā esošo laiku, lai pienācīgi pārbaudītu šos noteikumus. Un tagad es vēlētos pateikties komisijai, ka tās pārstāvi ir ieradušies, lai mūs iepazīstinātu ar šiem priekšlikumiem. Tagad aicinu komisijas pārstāvis, uh, MUV ģenerāla direktorāta pārstāvis mūs iepazīstināt ar šiem pasākumiem. Runa ir par uh, Eh, četriem pasākumiem, ar kuriem eh, mēs tiksim iepazīstināti. Filips Kornelis un uh, Kristīna Bergs kundze, jums vārds, lūdzu. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Um, ar jums atļaus sākšu ar aviācijas failiem. Pirmais ir komisijas regulas projekts, ar kuru groza viens seši 5 2012. gada regulu. Tās mērķis ir atrisināt vairākas problēmas, kas ir parādījušās uh, aviācijas negadīju vai nopietnu incidentu gadījumā. Gūstot pieredzi no šiem a, negadījumiem, mēs secinām, ka dažkārt ir bijis glū, grūti atgūt uh, Mm, lidmašīnas eh, fizelāžu, sevišķi tad, kad eh, tā ir uh, zudusi okeānā. Pirms vairākiem gadiem bija Air France lidojums no Brazīlijas uz Franciju toreiz, pēc tam arī MH17, 317 reizes Āzijā pazuda. Mācoties no šiem notikumiem, mēs piedāvājam jaunas metodes, lai uzlabotu vispirms līdzmasīšu vraka atrašanu un tad arī uh, ierakstus, uh, kas ir uz lidmašīnas borta, un, un tad arī labāk izsakot uh, gaisa kuģi, lai operatori vien zinātu, kur tas atrastos, pat tad, ja tas nav radaru. Uh, uh, darbības zonā, bet atrodas uh, virs okeāniem. Tātad ir paredzēts modernizēt eh, balss eh, ierakstītāju aparatūru. Tas ir neticami, bet bieži vien ar vien tiek izmantotas magnētiskās kasetes. Uh, balss ierakstiem, mēs tad no tā pamazām atteiksimies, tad arī jāspēj ierakstīt 25 stundas no operatīvās darbības. Agrāk bija tikai pusstunda vai divas eh, stundas tehnoloģisko ierobežojumu dēļ, tagad šāda ierobežojuma vairs nav, tātad tas attiec uz balss ierakstīšanu. Tas ir svarīgs gadījums tādā gadījumā, kā MH317 eh, reisa gadījumā, kad eh, reālās Eh, lidmašīnas krišana visticamāk notika vairākas stundas pēc tam, kad eh, lidmašīna pazuda. Tad eh, normālos apstākļos nav vairs mm, ieraksts pieejami. Tad arī ir jāparedz īpaši uh, signāla raidītāji kas vēl o, okeāna dibenā turpināt raidīt signālu, lai meklētāji varētu atrast Eh, šo lidmašīnas vraku, jo tas varētu glābt cilvēku dzīvības, ja reakcija ir ātra, vai arī galē gadam vismaz vienkārši atrast vraku. Ir bijuši gadieni, kad šī raidītāja nav bijuši gala gana stipri un no liela attāluma tos nevarēja uzķert, vai arī baterijas eh, mūrs bija pārāk īss un līdz ar to raidītāja darbība arī pārtrūka un kuģi nevarēja to sasniegt. Tā tad vēlamies paildzināt šo zemūdens lokatoru mūžu. Tad trešais elements attiec uz uh, gaisa kuģu izsekojamību. Mēs paredzam um, prasības, kas nodrošina, ka nākotnē visi līdzsabiedrība operatori var uh, izsekot savu gaisa kuģu atrašanās vietai, neatkarīgi no tā, kur šie gaisa kuģi um, atrodas. Mēs neizvirsīsim prasīs pret konkrētu metodu, bet vienkārši vēlamies nodrošināt, ka tas tiek darīts. Tātad līdzsabiedrām pašām ir brīva izvēle, kādu metodu tās izmanto, bet rezultātam ir jābūt tādam. Tātad vēlamies noteikt globāls noteikums, kad runājam par tehniskiem aspektiem gaisa kuģiem tie ir galvenie elementi priekšstādātāja kungs šajā pirmajā failā. Ja vēlties, lai turpinu izteikties par citiem, tad turpināšu. Otrais un trešais fails abi ir saistīti ar to pašu tematu, proti trokšņi emisiju standarti gaisa kuģiem. Kāpēc ir divi teksti? Tāpēc, ka no vienas puses tie groza to, ko mēs devējam par pamat drošības regulām, tā ir regula, padomas un parlamenta regula, un otrkārt mēs grozām vairākas īstenošanas noteikums, kas tika pieņem šīs regulas ietveros. Tātad ir divi teksti, taču tiem ir viens tas pats temats. Temats ir ieviest jaunus trokšņa standartus eh, gaisa kuģiem nākotnē. Kā jūs iespējams zināt, IKO kontekstā mēs jau esam strādājuši vairāk gadu gaitā pie trokšņa standartiem, lai gaisa kuģu ražotājus piespiestu doties pēc iespējas tālāk, cik vien to tehnoloģija atļauj, lai samazinātu trokšņa emisijas. Šie standarti ar vienu nosaka minimālo e, robežvērtību jaunajām, jaunajiem gaisa kuģiem, un ar laiku šīs robežvērtības kļūst ar vien stingrākas. Tātad mēs piedāvājam jaunu standartu, lai uh, šos trokšņa līmeņus samazinātu uh, gaisa kuģiem, kas tiek ražoti tuvākajā nākotnē. Tas pilnīgi pamatojas uz IKO īstenoto darbu. Uh, Mēs, protams, arī esam daudz eh, lielu ieguldījumu no savas puses, no Eiropas snieguši. Turklāt Eiropa ir arī bijusi dzinēja spēks šai jomā, eh, pārējie neuzskatīja, ka tas ir tik svarīgi, bet eh, Eiropa ir blīvi apdzīvota teritorija, un tāpēc mēs mēģinām pēc iespējas samazināt šo trokšus, pamatojoties uz šo darbu. IKU padomi pieņēma grozījumus savam 16 pielikumam, eh, kas attiec uz vidi. 2014. Eh, gada martā mēs piedāvājam pārņemt šos eh, noteikums mūsu pašu tiesību aktos. Patiesībā mums nav izvēles, jo mūsu drošības regula uh, mums liek par pienākumu pārņemt katru noteikumu, eh, kas izriet no IKEO vides jomā. Eh, runājot par jauniem standartiem, tie, eh, tie paredz 7 decibels, decibels pašreizējiem ceturtās nodaļas prasība, tad ar jaunajiem dzinējiem no 2018. gada lielajām, lielajiem gaisa kuģiem 55 tonu smagumā un no 2020. gadā, tātad no 21. gada džet eh, lidmašīnām, kas, kuras tonāžu mazāk par 55 tonām un uh, turbīnu lidmašīnām, kam ir 28,6 uh, tonas. Liels paldies, vai ir uh, eh, jautājumi vai komentāri? No. Mr. Kuhn. Kuhn kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tas bez šaubām bija ļoti interesanti, ka mēs no komisijas dzirdējām par jaunajiem tehniskajiem pasākumiem, ar jo tas viss, protams, izriet no pēdējos gados eh, notikušajām avio katastrofām. Šobrīd ir nepieciešams aprīkot lidmašīnas ar labākām raidīšanas ierīcēm. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar melnajām, kārtēm, melnajām kastēm. Mums ir jācenšas labāk izsakot uh, līdmašīnu um, sastāvdaļām pat pēc uh, milzīga trieciena, lai tās būtu atpazīstams. Es domāju, ka tas ir ļoti apsveicami. Mēs par to esam vienojušies arī ar Eiropas civilās aviācijas organizāciju un arī ar starptautiskajām organizācijām. Mans jautājums ir sakojošs. Austrum Ukraina un pasažieru lidmašīnas notriekšana šajā gaisa telpā. Nu, šī neskaidrība par to, vai šī gaisa telpa bija uh, slēgta vai nē, tātad līdz 12 pēdu, 12 tūkstošu pēdu augstumam. Un uh, kā tas bija iespējams, ka uh, Tur bija šādas raķetes, ar kurām ir iespējams eh, sasniegt pat 30 tūkstošu eh, augstumu. Ir arī uh, Lielbritānijas uh, kompānijas, kas uh, tātad nepārkāp šīs noteiktās robežas, bet uh, Malaysian Airlines lidmašīna iebrauc šajā uh, gaisa telpā. Tātad, kā mēs varētu tagad izmantot šos eh, īstenošanas eh, aktus un pasākums? Paldies! Paldies! Tagad vārds Pētram Lundgrenam. Man radās jautājums, ko patiesībā jau uzdeva iepriekšējais runātājs, tātad man vairs nav nekas sakāms. Bruno Golniš, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Piedāvātie pasākumi a priori man šķiet loģiski, taču vēlos uzdot šādu jautājumu. Par sasaisti ar tiem standartiem, kurus nosaka starptautiskās, starptautiskā civilās aviācijas organizācijas. Es pieņemu, ka šie standarti, par kuriem mums runā komisija, ir stingrāki eh, nekā šīs organizācijas, nekā IKO. Citādi nav jēgas tiem būt. Un tad rodas cits jautājums, vai runājot par trokšņu standartiem, vai šie standarti attieksies tikai uz Eiropas gaisa kuģa ražotājiem, vai arī eh, tās attieksies uz eh, visiem gaisa kuģiem, kas vai nu izlidos no Eiropas vai ielidos Eiropā. Tātad, citiem vārdiem sakot, kā mēs varam šīs normas izvirzīt kā prasību ārpus Eiropas. Un tad eh, papildu jautājums, ja mē, mums neizdosies to izdarīt, vai tas neradīs negodīgu konkurenci tad gaisa kuģu ražotāji, kas nav no Eiropas, tad spētu izvairīties no tiem standartiem, kurus mēs pieprasām Eiropas ražotājiem. Paldies, tā kā neviens vairāk nav pieteicies, tad vārds komisijai atbildētu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums par Austrumu Ukrainu. Pirmkārt, man jāsaka, ka tas ir pilnīgi absolūti ārpus šīs regulas aptvēruma. Mm, es runāju par to regulu, kuru tagad parlamentā tiks skatīta. Un tomēr šeit es saskatu to, ka ir tikuši īstenot centieni kopš MH17 reisa. Uh, tad centieni uzlabot informācijas apriti starp uh, Eh, līdzsabiedrībām un arī šīs informācijas kvalitāte, lai būtu zināms, kur drīkst lidot, ņemot vērā starptautisko režīmu un ņemot vērā to, ka lidojumu trajektoriju izvēlas pašas aviokompānijas. Arī ICO, ICO ir centusies uh, apmainīties ar eh, notām, notams, tā tad uh, Uh, vēstījumi, ko varas iestādes sniedz līdzsabiedrībām, tad panākot to, ka šie vēstījumi pieejami visām līdzsabiedrībām. Un vēlamies arī nodrošināt, ka dalību valstīm ir pieejama informācija un tā tiek ar to labāk notiek apmaiņa un ātrāk. Un šajā kontekstā arī jāsā Eiropas civilās aviācijas drošības aģentūra kur ir uh, uzte, kuras darbs uzteicams uh, sagatavojot mūsu šīs regulas. Taču vēl viena lieta, ko jāsaka, ir darījusi, tā ir labāk izplatīs informāciju par uh, pārlidojumu drošumu dažādās gaisa telpās ārpus Eiropas, un arī tā ir izstrādājis ieteikums. Tātad Eh, tas, ko es saku, ir ārpus regulas, kur skatām šodien. Runājām par trokšņu emisiju standartiem. Jautājums, vai mēs esam striktāk nekā IKO? Patiesībā neesam striktāk par IKO. Pašreizējā regula, saskaņā ar kūņu darbojamies, mums uzliek par pienākumu pilnīgi absolūti kopēt eh, tos standartus, kurus izvirs IKO, ne vairāk, ne mazāk. Uh, tas attiecas, tas izriet no regulas numur 16, šās bija 2008. Tomēr ir svarīgi transponēt eh, šos standarts, jeb normas mūsu pašu eh, tiesību aktos, jo tie eh, neizriet no IKAU, tā tad ir, tie ir pakļauti nacionālajie tiesību akti. Uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tātad standarti, par kuriem mēs runājam, attiecas uz ražotājiem, nevis uz operatoriem. Tas nozīmē to, ka jebkurš jauns gaisa kūģis, kas nonāks tirgū pēc šeit noteiktā datuma, būs tāds, ka viņam būs jāpakļaujas jaunajiem noteikumiem. Patiesībā nav nemaz tik daudz lielo gaisa kuģu ražotāju. Mums ir mūsu pašu ebos, kam, protams, uh, Eh, būs aizstošie mūsu standarta noteikumi, tad ir citi uzņēmumi no ASV, no Kanādas, no Brazīlijas, taču pat labam. Šīs ir vienīgās ražotās valsts, ražotāja valstis šādiem lieliem gaisa kuģiem. Un arī tām ir saistības, kas izriet no IKO noteikumiem Tātad tas attiec uz tiem gaisa kuģiem, kas ir šo valsts pāraudzība. Tātad nav riska, ka Boeings, eh, Boeing strādāt ar mazākiem standartiem. Paldies, un tagad neliels jautājums no Kūna kunga. Uh, tas geht um die Grenzen, die. Runa par robežām, kas attiec uz uh, eh, trokšņu līmeni Tātad attiecībā uz uh, lidmašīnām, kam, kas pārsniec 50 tonnas un tās, kuras ir mazākas par 55 tonnām, tātad arī mazākas lidmašīnas. Tas ir jautājums, kur iespējams atrisināt tehniski, jo uh, troksni izraisa turbīnas, un turbīna ražotājs, Rolls Royce un uh, citi ražotāji uh, Uh, kas ir viens no vadošajiem pasaulē. Ja mēs nosakam šādus uh, robežus, ja mēs vienojamies ar IKO, tad es domāju, ka mēs pētniecībā jau esam tikuši uh, tik tālu, lai mums varētu izdoties uh, samazināt šos te trokšņu līmeņus turbīnās jau sākot no 2018. gada. Tātad, vai tas tehniski ir iespējams? Pretējā gadījumā mēs noteiksim robežas, kas varbūt tehniski nav iespējams. Vai tas tehniski jau šobrīd ir iespējams, sākot no 2018. gada saražot visus uh, gaisa kuģus tā, lai uh, tie nepārsniegtu šīs te robežu vērtības, tātad visi tie, kas uh, ir um, līdz 55, uh, 55 tonnām un pēc tam arī mazākajām. Protams, tas attiec arī uz citiem ražotājiem, Bombardier un tā tālāk un tā joprojām, Boeing, Lockheed, vispārējie. Vai tā tad tehniski tas ir iespējams? Tāds ir mans jautājums. Īsa atbilde. Es, um... Jā, Kūna kungs. Šeit arī slēpjas viss šī procesa grūtības. To arī dara eksperti sagatavojot šos standārts IKO. IKO strādā ekspertu grupa, kā jau es teicu, arī mēs no Eiropas esam ļoti aktīvi pateicoties inženierim no jāsa, mēs mēģinām noteikt tādas normas, kas ir tehniski iespējams, bet tik ambiciozs, cik vien var. Tātad mēs vēlamies uh, no industrijas panākt, lai tā būtu pēc iespējas tālajošāka, bet arī nevēlamies izvirzīt tādus standartus, uh, eh, kas nav īstenojami, un tad tas nozīmē, ka nevarēs vispār strādāt. Tātad. Tā, trokšņa certifikāti tiek uh, izsniegti visā, visai lidmašīnai. Uh, kā jau jūs teicāt, galvenais eh, trokšņa emitētājs ir dzinējs, taču galvenais ir kopīgais trokšņa līmenis. Paldies! Jā, te tika piesaukts arī Rolls Royce, un es esmu esmu runājis ar arotbiedrību pārstāvjiem, un viņš teica, ka uh, Rolls Royce uh, ražo ļoti klusas automašīnas, bet strādnieki to tiešais rūpnīcās cieš no milzīga trokšņa, un uh, šī realitāte mums jāņem vērā. Paldies, tagad vārds Kristīnai Bergai Jā, ar prieku pārējiem no gaisa pie jūras un pie vides temata, ko komisija piedāvā. Tā piedāvā grozīt pielikumu pašreizējai direktīvai, kas tika pieņemta 2002. gadā par ostas iekārtām atkritu uzņemšanai. Un pielikums, kur vēlamies grozīt, attiec uz informāciju Tā tad var to, ka informācija, kas jāsniedz piestājot ostā, jo doma ir tāda, ka ir jāizvairos no kuģu atkritumu izmešanas jūrā, bet šie atkritumi ir jāatstāja ostā, tā ir, kurā jābūt īpašām iekārtām atkritumu uzņemšanai. Mēs esam pieredzējuši, kā starptautiskajā režīmā un, uh, lidojumi un arī kuģošana ir ļoti starptautiska padarīšana, jo viņi visi ceļo pa pasauli. Un tad ir starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumi attiecībā uz vides jautājumiem. Tā ir Marpola konvencija, un tā ir mainīta, jo līdzīgi kā dzirdējām Parikau eksperti ir vienojušies par jaunu kategoriju izstrādi, detalizētākām kategorijām, uh, atkritumiem no kuģiem, un tas atainojas direktīvā. Tāpēc doma ir atjaunot informāciju, kas ir jāsniedz Eiropas ostās atbilstoši starptautiskajām prasībām, lai būtu tad uh, vienādi noteikumi visā pasaulē. Mēs arī piedāvājam nākotnē šīs informācijas sniegšanai, runa ir uh, to, to informāciju, kas kuģu vadītājiem ir jāsniedz. Tātad par to, uh, cik daudz ir uh, atkritumu un kādai jābūt ar kuģa kapacitātei, lai tam nebūtu jāatstāja atkritumi tajā ostā, tātad eh, vai kuģis drīkst doties tālāk, vai kuģi ir pietiekoši daudz eh, eh, krāvas brīvas, brīva nodalījuma, lai tātad skaidrs, ka kuģis neizmetī mm, atkritumus jūrā. Tātad tagad ir paredzēts, ka informācija var sniegt elektroniski, jo daudz, kas jau ir notis kopš 2000. gada, kad šī direktīva tika pieņemta, pieņemta mums tagad ir jauna, jaunie ēst tiesība akti un arī jaunas prasības, kuras pāzina Eiropas um, jūras drošības aģentūra. Tātad šīs ziņas tiek nodotas industrijai un arī uh, ostu pārvaldniekiem elektroniski. Tas ir jaunājums. Visumā mēs uzskatām, ka ar šo grozījumu mēs radām situāciju, kas labvēlīgi visiem, proti uh, īstenošanas iestādēm ir vieglāk saprast, vai kuģim ir jāatstāj atkritumi tajā ostā, vai tas var doties tālāk. Eh, bez šāda riska izvērtējuma atkritumi tikt izmest jūrā, tas tā, no tā tad vinē vide un arī vinē uh, operatori, jo viņi šo informāciju var sniegt ek, um, elektroniski, tā tad viņiem nebūs tik ilgi jāuztirs ostās un uh, būs vairāk iespējas braukt tālāk tūlīt, kuģo tālāk, ja nav vajadzības uh, šos atkritumus atstāt tajā ostā. Es domāju, tas tad ir bijis gan labs īks izklāsts. Ja komiteja vēlas dzirdēt kaut ko vairāk, tad man kolēģi eksperta Anna Bubu ir gatava sniegt jums sīkāku informāciju. Dank. Liels paldies, vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Vandenkamp kungs. Priekšstādātāja kungs, paldies par eh, jūsu sniegto informāciju, lieliski. Manā skatījumā Mums visiem būtu jāmēģina nodrošināt, un tas ir mans pirmais jautājums, vai mēs runājam par eh, iekšzemes eh, ūdeņas ceļiem vai par atklāto jūru, tas ir mans pirmais jautājums. Vai ostām ir pienākums eh, ņemt šos atkritumus? Es saprotu, ja kuģiem ir pienākums atkritumus atstāt ostās, tad jāskatās arī, vai ostas spēj uzņemt šos atkritumus. Ja šādu iekārtu nebūs ostās, tad uh, ko darīt? Vai ir kaut kāda konkurence ar ostas, starp ostām šo jautājumu? Tas ir mans jautājums. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kūna kungs. Jā, ir zināms, eh, ka arī uz eh, lieliem kuģiem e, ir e, standarti, tos noteikti atkrit, atkritumu sadedzināšanas um, iekārtas. Un, e, ja ir šīs naviācijas laiks, tad ir paredzēti noteikumi Un, uh, protams, ir zināms, ka ostās pastāv šādas iespējas, bet ostas uh, pilsētām ir jāizteno kontroli, kā to nosaka Eiropas uh, normas. Un, uh, kad šie kuģi piestāj ostās, tad tiek pārbaudīta krāva un atbilstošie certifikāti arī apkalpei un, un citas prasības un arī uh, atkritumu uzglabāšanas uh, kapacitāte un tiek arī pārbaudīts, vai, o, tātad jautājums, kas visu to pārbauda un uh, kas pārbauda arī to, vai ostā ir šādas iespējas. Priekšsēdētājs, ja citiem jautājumu nav, tad man ir jautājums. Ir kā tātad uh, par šīm uh, uh, atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Ja jūs runājat par ie, normām un ierobežojumiem, ja ir jāizmanto cita veida degviela, nevis tā, ka šobrīd ir, kas ir ļoti piesārņošana, tad varētu varbūt izvirzīt prasības, lai būtu filtri. Tie it kā esot ļoti dārgi, bet ja salīdzina šos fil filtru cenu ar kuģa kopīgo cenu, tad tā ir ļoti niecīga summa. Uh, Protams, ir svarīgi, lai atkritumi netiktu izgāsti jūrās, bet arī kas e, notiek ar e, šīm sadedzināšanas iekārtām atbilde. Šī direktīva, es gribu to precizēt, neatiec uz iekšzemes ūdensceļiem, ir jo, e, runa tikai par jūras ostām. Un kā kolēģi norādīja, uh, ostām ir jābūt iespējai uzņemt no kuģiem eh, tur radušos atkritumus. Ir arī eh, zināma eh, atruna saprātīgā daudzumā, jo Eiropas Savienībā ir ļoti daudz ostu, ir arī marīnas, un uh, sporta ostas un nevar paredzēt, kā, teiksim, šiem uh, mazajām ostām būtu tāda pati uh, atkrituma uzņemšanas jauda kā Rotterdamas ostai. Ir nevar uh, sagaidīt uh, milzīgas uh, jaudas no tādas ostas, kur kruīz kuģis iebrauc reizi gadā, un ir citi, ku, citas ostas, kur šādi kuģi iebrauc vai piestāja regulāri. Un tas ir arī svarīgi kontrolas iestādēm, tātad, ka Uh, ir uh, jāveic šī kontrole, bet par to, kā kontrole tiek veikta, izlēmj dalība valstis un tiek, uh, teiksim, uh, pārbaudīti bieži vien ārzemju kuģerā ar valstu karogiem, bet mazajās ostās bieži vien piestāja tikai pašmāļu kuģi. Un svarīgs jautājums arī ir tāds, ka šie kontrolētāji nevar pārbaudīt pilnīgi visus kuģus un dažādas atkritumu glabātājus uz kuģiem. Protams, kontrole not tiek atbilstoši kuģa veidam, tiek deklarētas uh, atkritumu uzglabāšanas iespējas. Un uh, piestājot ostā, vai nu šīs tilpnes piepildās, vai tiek iztukšotas, un tādēļ ir nepieciešams atbilstoši elektroniskās sistēmas, kas varētu palīdzēt vai nu ostas inspektoriem, vai vidas aizsardzības uh, iestāžu darbiniekiem pārbaudīt, vai šim kuģim ir pietiekama uh, tilpne pieejama vai nē, un ja ir kaut kādas šaubas, tad ir uh, jāveic inspekcija uz vietas, uh, lai uh, noskaidrotu, vai tiek prasības ievērots. Un ja šīs tilpnes jau ir pilnas, tad ir skaidrs, ka neizkraujot atkritumus, kuģis tos var pēc tam izmest jūrā. Tātad par ku, atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Jā, tās tiešām palīdz samazināt mājas saimniecības atkritumu daudzumu uz kuģiem bet no otras puses e, izmēšana no šādām sadedzināšanas iekārtām var būt e, toksiski, toksiskāki salīdzinot ar parastiem atkritumiem. Un tādēļ ir arī e, mainīta starptautiskā atkrituma kvali, klasifikācija un lielajās ostās būs jānodrošina iespējas. Ja pārstrādāt vai apstrādāt toksiskos atkritumus, jo arvien vairāk būs uzstādīts šāds sadedzināšanas iekārts uz lieliem pasažieru kuģiem. Tāpat ir svarīgi paturēt prātā, ka direktīva dod ostām iespējas noteikt uh, nodevas, uh, Uh, kuģu operatoriem noteikt stimulus par uh, mazāku atkritumu apjomu radīšanu uz kuģiem. Tātad, ja tiek uh, veikti atkrituma apjomu samazināšanas pasākumu uz kuģa, tad kuģi, tad ostām tas būtu jāņem vērā, nosakot nodevas par uh, sniegtajiem pakalpojumiem vai maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Jūsu paziņojumā ir norādīts arī tas, ka konteineru kuģi izmanto viss netīrāko degvielu. Nu jā, tos izmanto arī kruīzkuģi, saka priekšsēdētājs. Jā, tā tad visnetīrāko degvielu, tādēļ būtu jādomā par uh, normu pieņemšanu attiecībā uz degvielas kvalitāti. Uh, pieprastot, lai kuģi izmanto vieglāku degvielu, kas nav tik piesārņojoša, vai arī jāizmanto ir atbilstoši filtri, lai samazinātu emisijas no šīs uh, smagās uh, degvielas sadedzināšanas. Tagad uh, mēs parlamentu informējam, kā ar ierosinātajiem pasākumiem mēs paredzam detalizētāku atkritumu klasifikāciju, kā tas ir ieviests atbilstoši starptautiskām normām APO, un ir runa arī par šo filtru uztverto atkritumu pār apsaimniekošanu. Šis jautājums vēl nav izskatīts komitoloģijas procedūrā, jo, kā jūs norādījāt, sēdes sākumā ir uh, noteikts tas uh, jautājumu loks, ko komisija var risināt un ko mēs varam ierosināt, un ja mēs šajā procedūrā iekļaujam jauna veida atkritumus, tad tas uh, pārsniegtu pašreizējo direktīvas aptvērumu. Tā ir 2000. gada direktīva, un toreiz šāda jauna veida toksiskie atkritumi uh, vēl nebija pazīstami. Tā kā mums vēl ir uh, jāpilda mūsu mājas darbi, šobrīd mēs izvērtējam, kā darbojas šī direktīva kopumā un mēs iespējams 2017. gadā ierosināsim pārskatīt šo direktīvu un tad arī e, varētu paplašināt direktīvas aptvērumu, iekļaujot tajā arī šos jauna veida atkritumus, uz ko pašreizējā direktīva šobrīd neatiecas. Es gribu jums apliecināt, jūs nomierināt, ka visas Eiropas Savienības dalību valstis ir MAPOL uh, direktīvas uh, konvencijas atvainojas dalībnieces un uh, at, tātad šajā uh, konvencijā noteiktās normas ir stājušās spēkā 2013. gadā attiecībā par atkritumu apjomu samazināšanu, atkritumu klasifikāciju Līdz ar to dalībvalstīm šīs saistības jau ir jāpilda, bet uh, ar direktīvu starpniecību mēs nevaram šo normu izpildi prasīt, jo, ja mēs uh, nodarbojamies ar uh, tādiem jautājumiem, kas nav iekļauts šajā direktīvā savulaik 2002. gadā, tad nu, tas neatbilst direktīvas aptvērumam. Paldies! Ich finde das sehr interessant. Jā, man šīs uh, debatas šķiet ļoti interesantas par īstenošanas noteikumiem pagājuši gadu un iepriek priekšpē, iepriekš pēdējā gadā mēs arī runājām par uh, emisiju kontroles uh, zonām un uh, Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un pie, līdz pat Norvēģijai pie Skotijas robežas. Un tur nedrīkst būt vairāk par 0,1% sēra degvielā. Līdz 2020. gadam tas būs jātiecina uz visiem Eiropas teritoriāliem ūdeņiem. Uh, par, runājot par, ja uh, šeit uh, Tātad, diemžēl tā ir, ka šobrīd ir atļauts 3,5% sēras saturs bunkuru degvielā okeāna kuģiem, kaut gan šajās Eiropas iekšējos ūdeņos ir 0,1%, un kāda var šeit būt runa par konkurenci. Tālāk par uh, Uh, MAPOL un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eiropas Savienība kā tāda nav MAPOL konvencijas dalībniece. Tātad, kā tiks sasniegt šis mērķis 2020. gadā 0,1% sēra un mazuts uh, ir tas, kas paliek pāri, ka tiek uh, uh, iegūtas visas citas degvielas, tas būtībā ir atkritumi un, un tas ir būtībā vēl jāsasilda šis uh, um, mazots pirms to vispār var izmantot kā degvielu. Bet uh, es uh, uzskatu, ka ir jāīsteno visā pasaulē šī konvencija. Uh, ASV ir 200 km jūra, jūras jūdžu zona, un tad Eiropas Savienībā ir teritoriālie ūdeņi, bet tad jau vēl paliek vidusjūra un citas jūras. Un es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija šajā jomā. Paldies par uzdoto jautājumu, un tagad ar nepacietību gaidu, kāda tad būs atbilde. Nu, pašreizējā situācija ir tāda, ka sēra emisiju kontroles zonas un Ziemeļamerikā tā ir emisijas kontroles zonas, jo tā attiec ne tikai uz sēru, bet NOx izmešiem. Tātad Eiropā ir arī noteikts atbilstošas normas, tas viss ir stājies spēkā pie mums, bet ne, bet ne visur pasaulē, piemēram. Ziemeļ Amerika un Eiropa ir vienīgie reģioni pasaulē, kur ir šādi stingri standarti. Bet šīs dienas uh, sarunas temats ir nevis tās emisijas, kas nāk ārā no skursteņa, uh, jo uh, ar uh, cīnoties par gaisa kvalitāti mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, ka uh, tiek izmantota vieglāka, uh, vieglāka degviela, tā nav nu, tās sliktākās uh, kvalitātes degviela, bet ir arī uh, citi, kas investē alternatīvā kurināmā, piemēram, sašķidrinātajā dabas gāzē. Šādi kuģi jau ir parādījušies, tāpat ir dažādi stimuli Eiropas Savienības programmu ietvaros lai veicinātu investīcijas jaunu kuģu būvē, izmantojot sašķirināto dabas gāzi kā degvielu. Un nesen ir arī eh, nu, pabeigt sarunas eh, šai parlamentā par šo jautājumu, un varbūt arī citas tehnoloģijas, daži operatori nolēm joprojām izmantot eh, smago degvielu, bet pēc tam uzstādīt atbilstošus filtrus, piemēram, katalītiskos konvertors, kā tas ir mm, automašīnām, lai samazinātu izmešus. Katalīzes procesā veidojas nelielā daudzumā toksiskie atkritumi un, nu, varbūt ne katrā ostā, bet noteiktā brīdī uh, kuģiem ir šie jauna veida atkritumi arī jāizkauj, jāizkrauj krastā. Par to ir um, noteikumi mapola apstiprināti, ir aizliegts izgāzt šādus atkritumus jūrā, un mēs vēlamies šo prasību iekļaut arī pašreizējās direktīvas sistēmā, bet tas nozīmē, ka mēs prasām uh, no ostām apstrādāt jauna veida atkritumus. Un mēs esam to visu apsprieduši ar ekspertiem, ar juristiem, bet šādas prasības pārsniedz direktīvas pašreizējo aptvērumu. Un tādēļ mums ir jālūdz eh, jūs nedaudz paciesties līdz mēs sagatavojam šo priekšlikumu, un tad tas ir jāizskat koplēmuma procedūrā parlamentā un padomē, lai šo prasību iekļautu tātad par to, ka ostām ir jābūt spējām uzņemt šādus jaunu atkritumu veidu. Mēs šo darbu vēlamies paveikt pēc iespējas ātrāk, bet šobrīd mēs uh, izvērtējam detalizēti, kā direktīva kopumā darbojas, un tieši par to mēs šodien arī diskutējam. Un šī izvērtēšana jau ir pabeigta, un gada beigās mēs uh, iesniegsim jums uh, pārskatu un arī priekšlikumu. Tāpat ir uh, citi jautājumi, kas ir jāskata šīs direktīvas ietvaros, un tā kā mēs gribam uh, Uh, nodrošināt kvalitatīvu likumdošanu. 2016. gadā mēs uh, veiksim ietekmes novērtējumu, tad mēs to apspriedīsim, jo visi pasākumi ir saistīti ar papildus izmaksām, gan ostām, gan varbūt vidē, gan operatoriem, tādēļ mums viss ir jāizvērtē ļoti pamatīgi, un 2017. gadā mēs ierosināsim pārskatīt šo direktīvu. Tā ir skaitā paplašināta uh, uh Uh, šo atkritumu kategoriju sārakstu, bet mēs uh, iekļausim arī citus jautājumus. Paldies! Ir, uh, mēs redzam, ka piekrišana zālē. Nu, paldies par šo informāciju, par jautājumiem un vēl sirsnīgi pateicos visiem dalībniekiem. Es arī pateicos uh, komitejas vārdā arī kungam, tātad mēs esam visi apmierināti ar šo atbildi. Un, ja ir kaut kādi iebildumi pret šiem pasākumiem, tad termiņš ir 22. septembris un uh, parlamentām tas ir 27. oktobris. Tagad nākamais darba kārtības punkts, tā ir prezentācija par Eiropas trūkuma izmaksām attiecībā uz patērētāju tiesībām. Tātad Eiropas parlamentārās izpētes dienests ir sagatavojis piecu minūšu garu video materiālu. Aha, tas wird also später sein, höre ich gerade. To mēs tad skatīsimies acīm redzot vēlāk. Ja, dann kriegt Monika Norgai das Wort. Für... Tad vārds Monika Norgai, lai eh, viņa mums eh, īsumā pastāst par šo jautājumu. Vārds jums. Thank you, Chair. My name is Monika. Paldies, priekšsēdē. Es esmu Monika eh, Nogāja, un es vispirms vēlētos atjaunoties, atvainoties Jordāna kunga vārdā, jo viņš nevarēja ierasties, viņš ir nodaļas vadītājs Diemžēl viņam bija jāizpild savu pienākumu citviet. Tātad mēs strādājam pie Eiropas pievienotās vērtības, un mūsu nodaļas uzdevums ir ļaut komitejām identificēt, kvantificēt un pamatot politikas prioritātes. Un tik tiešām mūsu nodaļa atbalsta Eiropas parlamentu un jo īpaši tā darba grafika noteikšanu. Pieminotās vērtības e, nodaļa sniedz atbalsta sistēmu, kas ļauj komitejām izstrādāt un atbalstīt Eiropas parlamenta nostāju tādā gadījumā, ja nav attiecīgās komitejas iniciatīvas. Kā mēs to darām? Mums ir dažādi veidi produkti. Vispirms tie tas ir Eiropas pievienotās vērtības izvērtējums, tie ir pavisam īsi dokumenti, tādi kā likumdošanas izvērtēšanas ziņojumi, tie ir tādi kā um, ietekmes novērtējumu, līdzīgi tam, ko uh, sagatavo komisija, bet um, tas attiec uz parlamentu likumdošanas priekšlikumiem. Tad mums ir ziņojumi par Eiropas pasivitātes izmaksām jomās un nozareis, kas ir strateģiski svarīgas, kad ir uh, runa par to, ka mēs varētu kaut ko iegūt, ja rīkojamies tālāk Eiropas līmenī. Šie Eiropas pasivitātes eh, izmaksu ziņojumi ir plašāki savā aptvērumā un tie attiec uz vienu un vai vairākām Eiropas parlamenta likumdošanas iniciatīvām. Un nākamais produkts, eh, ar kuru varbūt deputāts saskars, ir ir ziņojumi par Eiropas pasivitātes izmaksās, tā, izmaksām. Tas ir sintētisks dokuments, kurā mēs izklāstam to, kāda varētu būt iegūma, ja mēs eh, rīkotos tālāk noteiktās jomās, un mēs, eh, mēs to attiecīgi sasaistam arī ar um, pieprasījumu pēc eh, Eiropas pievienotās vērtības izvērtējumu. Priekšsēdētājs pārtrauc. Uh, zālē esošos, lūdzu ievērojiet klusumu. Jā, tātad mēs iepazīstinām. Iepazīstinām jūs ar Eiropas pasivitātes izmaksām um, attiecībā uz pasažieru tiesībām. Šķiet, ka jūs esat elektroniski saņēmuši šo dokumentu. Pirms sēdes uh, tas izskatās šādi. Uh, ir daļa uh, dokumenta, kas sagatavot šeit, Eiropas parlamentā, un Ir arī eh, pētījums, kur mēs pasūtījām īpaši. Šis Eiropas pasivitātes eh, izmaksu ziņojums, eh, to pieprasīja um, transporta komiteja iepriekšējā sasaukumā, un mērķis bija noteikt, kāds būtu priekšrocības tad, ja mēs izveidot konsolidētu ietvaru pasažieru tiesībām, um, uz ko, protams, parlaments iepriekš ir aicinājis vairāk kārt jo īpaši eh, ziņojumā mēs esam analizējuši juridiskos aspektus, juridiskos trūkums un nekonsekvenci, kas parādās eh, pašreizējā pasažieru tiesību likumdošanā visiem transporta veidiem. Mēs esam um, kvantificēti izvērtējuši arī uh, šīs te izmaksas, kādas rodas pasažieriem un sabiedrībai kopumā. Un Ehm, izmaksas, protams, ir izvērtētas arī no kvalitātes viedokļa. Un visbeidzot, ziņojumā mēs esam paraudzījušies uz ehm, kodifikācijas ehm, iespējām. Un tā vietā, lai tagad detalizētāk runātu par šo ziņojumu, kuru uh, Eh, ar kur jūs iepazīstinās mūsu eksporti. Eksperti, es aicinātu deputātus tagad iepazīties ar šo prezentāciju, kurā ir apkopot galvenie secinājumi, kāda izriet no šī ziņojuma. Jā, priekšsēdētājs dod savu atļauju. EU legislation guarantees a high protection of your passenger rights. However, these rights differ across the four transport modes air, water, rail, and road, are scattered in various pieces of legislation, and are sometimes incomplete. As passengers, it can be confusing.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 Ja tas būtu nedaudz lēnāk, būtu labāk. Es pēc izglītības esmu skolotājs, nu es atvainojos, saku priekšsēdētājs. Jā, paldies priekšsēdētājai. Šī bija pirmā video animācija, kur esam sagatavojuši, to ņemsim vērā. Vai tagad ar jūsu atļauju varētu dot vārdu ekspertiem, kas runās detalizētāk par uh, to, ko mēs secinājām no šī ziņojuma? Jā, saka priekšējātais. Labdien! Es esmu Natalija Morensa un man kolēģa Agnieszka Markovska. Mēs kopā detalizētāk iepazīstināsim ar secinājumiem, kas iziet no šī ziņojuma. Tas varbūt nebūs tik aizraujoši kā eh, šis video, ko redzējāt. Tātad mēs eh, vispirms vēlētos pavisam īsi runāt par kontekstu, par pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā, kāda ir trūkumi, kurus esam identificējuši. Uh, Eiropas likumdošanā kolēģi iepazīstinās ar to, kādu metodoloģiju esam izmantojuši, lai aplēstu izmaksas un visbeidzot, kādas varētu būt kodifikācijas opcijas, kuras mēs piedāvājam. Kā jūs zināt, transports ir izšķirīga nozara Eiropas Savienībai, un tas nozīmē diezgan lielu skaitu pasažieru ik gadus. 800 miljoni gaisa satiksmes pasažieru un 400 eh, miljoni uh, jūras un upju transporta pasažieru. Lai mēs samazinātu šķēršļus pasažieriem, eh, kas vēlas ceļot Eiropā, uh, Mēs esam pieņēmuši likumdošanu, bet tā ir pieņemta dažādos laikos, ieviešot dažādas noteikumus, un tāpēc arī ir atšķirīga aizsardzības līmeņa pasažieru uh, tiesību jomā, atkarībā no tā, vai mēs runājam par gaisa satiksmi, uh, par uh, jūras un upu satiksmi un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tāpēc daudz nes nekonsekvents. Šajā tabulā mēs esam apkopoši tādu kā pārskatu mm, par pasažieru tiesībām un trūkumiem, kurus esam identificējuši. Pirms es detalizētāk uh, apskatu šos punktus, es vēlētos precizēt, ko mēs domājam ar trūkumu. Trūkums, mūsuprāt, ir tas, ka likumdošanas noteikums eh, nav vair, attiecams uz vairākiem transporta veidiem, vai arī šis trūkums izriet no tā, ka tiesības netiek piemērotas praksē. Nekonsekvence mūsuprāt nozīmē atšķirīgu aizsardzības līmeni, ja mēs salīdzinām dažādos transporta veidus. Piemēram, trūkums būtu tas, ka aviācijas regulējums un jūras regulējums neko nenosaka attiecībā uz operātoru, ja um, notiek pārtraukums satiksmē, kur pretī, piemēram, autobusu satiksmē jau ir paredzēta uh, kompensācija, un kas attiecība uz nekonsekvenci, tas nozīmētu, kad ir dažādi kompensācijas līmeņi. Um, ko mums nācās secināt? 84 trūkumi un nekonsekvences pašreizējā Eiropas likumdošanā. Un šie trūkumi un nekonsekvence ir saistīti ar tiesībām uz e, nediskrimināciju, palīdzību un kompensāciju. Tās tiesības, kas netiek ievērotas visvairāk, ir tiesības uz informāciju. Ļoti interesanti paraudzīties uz šo jautājumu ļoti izšķirīga un svarīga, lai um, pasažieris būtu informēts par savām tiesībām, vai nu ir runa par uh, cenām vai palīdzību un kompensē, uh, kompensācijām. Uz vietas ir redzams, ka ir ļoti maz cilvēku, kas tik tiešām uh, sūdzās vai pieprasa to, uz ko viņiem ir tiesības. Tāpēc ir jānostiprina šis aspekts. Tagad vārds kolēģei, kas vairāk runās par uh, izmaksām, kādas ir šiem trūkumiem un nekonsekvencei. Kas attiecas uz izmaksu novērtošanas e, metodoloģiju? Tā kā mūsu metodoloģija bija ierobežota un arī ierobežot bija pieejamie dati, nebija iespējams aprēķināt visus elementus, kas ir saistīti ar um, izmaksām un šķēršļiem uh, tīri no uh, finansiālā un monetārā viedokļa, un mēs izvēlējāmies tos elementus, kurus ir iespējams aprēķināt. Kā jūs redzat tabulā, šīs ir četras jomas, kurās bija iespējams uh, kvantificēt - caurskatāmība, pakalpojumu kvalitāte, īstenošana un uh, intermodalitāti, kur mums izdevās aprēķināt šīs izmaksas tīri no uh, finansiālā viedokļa, bet viss tās jomas, kas parādījās uh, Baha ziņojumā, ir izvērtētas no kvalita kvalitātes viedokļa, tātad ar kvalitatīvo izvērtējumu. Tas nozīmē, ka mēs esam arī sagrupējuši to atkarībā no tā, kāds ir efekts, tātad vai tas ir spēcīgs, izteikts vai vājāks. Naudas izteiksmē izmaksas ir balstīts uz uh, neto sociālām izmaksām. Ar to es domāju kompensācija apjoms No vienas puses tas ir iegūms noteiktai pasažieru grupai, bet no otras puses tās ir papildus izmaksas pārvadātāju grupai. Tātad tās nav ies, iekļautas, šīs izmaksas nav iekļautas pētījuma aplēsēs. Nu, negrasos šo jautājumu apspriest īpaši detalizēt, jo manā rīcībā nav pietiekam daudz laika, bet viens piemērs ļoti svarīga kategorija ir laiks, kas tiek zaudēts, tāpēc, ka nav pietiekams caurskatāmības. Un te mēs īpaši esam paraudzījušies uz gaisa transporta nozari, kur ir iespējams konstatēt, ka bieži vien pasažieriem netiek eh, sniegta skaidra, caurskatām informācija sākot jau no paša eh, biļetes rezervācijas brīža, eh, tātad, kas attiecas uz cenu un to pakalpojumu veidu, kas ir iekļauts cenā. Tāpēc ir ļoti grūti salīdzināt to ar citi, citiem piedāvājumiem. Šī iemesla dēļ pasažieri gluži vienkārši zaudē laiku, kur būtu iespējams izmantot citviet produktīvākā veidā. Tāpēc esam aplēsuši, ka zaudētais laiks ja mēs to sareizinām ar uh, zaudēto laiku stundās, esam to aprēķinājuši ņemot vērā, cik izmaksā viena standarta stunda. Mēs esam izvērtējuši arī no, tīri no to, cik izmaksā palīdzības trūkums, tas, ka netiek sniegta pienācīga palīdzība, tāpat arī juridiskās izmaksas un jau atkal laika izmaksas, tad, ja ir nācies cilvēkam iesniegt savu sūdzību Bieži vien šie, eh, šīs procedūras ir pārlieku ilgas un nav pienācīgas informācijas un nav pietiekams caurskatāmības. Mēs esam izrēķinājuši arī, eh, cik eh, laika tiek zaudēts, tāpēc, ka nav intermodāla savienojuma. Tagad tabulā jūs varat redzēt, nu, tās ir zemes vērtības, varētu teikt, ka tāda kā minimālie rādītāji. Galvenokārt tāpēc, ka mēs nevarējām aprēķināt visus ar izmaksām saistītos elementus visos transporta sektoros, jo īpaši sauszemes transportā un ūdens transportā, jo šīs nozares nesniedz pietiekam daudz datu, gluži vienkārši šie dati mums nebija pieejami. Uh, lielākoties eh, dati, kas mums bija pieejami, bija no aviācijas nozars. Kā jūs redzat, kopējā vērtība ir aplēsta Eiropas pasivitātes izmaksas ik gadus ir 355 miljoni eiro gadā. Un Vislielākās izmaksas jeb zaudējumi ir intermodalitātes jomā un arī caurskatāmības jomā. Tas ir vairāk nekā 100 miljonu eiro gadā. Un īstenošanas eh, jomā šīs izmaksas ir ir gandrīz 70 miljonu eiro gadā, un kas attiecas uz pakalpojumu kvalitāti, gandrīz 20 miljonu eiro gadā. Kā jau es teicu, protams, ka ne visus elementus mēs varam pārvērst eh, naudas izteiksmē, tāpēc mums bija arī kvalitatīva analīze, kādi šķēršļi ir saistīti ar šo te kvalitatīvo izvērtējumu. Vispirms jau uh, uh, psiholoģiskie šķēršļi, stress un tā tālāk un tā joprojām, to nav iespējams izvērtēt naudas izteiksmē. Tālāk pamatvērtības, proti nediskriminācija un tā tālāk un tā joprojām, arī palīdzība cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un vesela virkne ekonomiskās ietekmes aspektu piemēram, eh, cenu konkurences skropļošana caurskatāmības dēļ un plašāks um, vidas un ekonomiskais, um, vidas un ekon ekonomiskais ietekmējums, piemēram, neefektivitāte, ņemot vērā laiku, kas tiek zaudēts un ko varētu izmantot produktīvākā veidā. Un nāks konstatēt arī, ka daļa pasažieru kur nav apmierināti ar sabiedriskā transporta sniegtiem pakalpojumiem, labprātāk eh, pāriet uz automašīnu izmantošanu, kas, protams, ir mazāk vidēji draudzīgi nekā sabiedriskais transports. Tagad mēs esam paraudzījušies uz eh, pieciem kodifikācijas veidiem. Ko mēs saprotam ar kodifikāciju. Tas nozīmē, ka mēs apvienot vienā likumdošanas aktā visu eh, to regulējumu, kas pastāv, neko pēc būtības nemainot. Tā būtu pirmā iespēja. Tas nozīmētu, ka viss likumdošana tiktu apkopot, apkopots vienā likumdošanas aktā bez jebkādiem grozījumiem, un tas, nu, protams, nenodrošinātu augstu harmonizācijas līmeni. Uh, bet tas sniegt vairāk informācijas un vairāk caurskatāmības. Labāka iespēja būtu grozīt likumdošanu pirms mēs uzsākam kodifikāciju. Tātad ik viens likumdošanas akts tiek grozīts, lai um, novērstu trūkums un nekonsekvenci. Bet šis būtu ļoti ilgstošs un darbietilpīgs process, un noteikti tas arī izmaksātu ļoti dārgi. Īstenošana, šis process varētu būt ilgstošs un mm, iespējams gal galā mums tomēr paliktu zinām daļa nekonsekvences. Tālāk, kas būtu efektīgāk, eh, kodifikācija, kas nozīmē pārskatīšanu. Mēs censtos sagatavot vienotu likumdošanas aktu, bet vienlaiks arī grozītu esošo likumdošanu. Tas nozīmē augstāko harmonizācijas līmeni, un tādējādi mums izdotos novērst lielu daļu trūkumu un nekonsekvences. Nu, tas tie varētu būt diezgan grūti pūliņi, ja mēs vēlētos īstenot šo darbu. Un tas arī izmaksā diezgan dārgi eh, dalībvalstīm īstenojot. Nākamais, nākamā iespēja būtu kopīgs atsaucas ietvars. Tad mēs eh, skaidrotu definīcijas, konceptus, un tas nodrošinātu labāku caurskatāmību likumdošanā. Tā kā tas nebūtu saistošs instruments, tam nebūtu īpaši liels efekts, un tas nedotu arī jaunas tiesības, piemēram. Bet mēs varētu šo kopīgu atsauču ietvaru kombinēt, piemēram, ar kodifikāciju. Un visbeidzot, pēdējais risinājums būtu harta. Tas nozīmētu, ka mums būtu pasažieru tiesību harta, kas ļautu uh, vieglāk dalīties uh, ar informāciju par pasažieru tiesībām un nodrošināt lielāku skaidrību, bet tā kā tas jau atkal nebūtu saistošs instruments, tad tas neļaut īpaši eh, kaut ko grozīt un ietekme šādam risinājumam būtu diezgan neliela. Protams, mēs varam domāt arī par hārtas izmantošanu, pārskatot likumdošanu, tad tas nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni. Paldies, ja jums ir jautājumi, esam gatavs atbildēt uz tiem. Vispirms liels paldies par šo izklāstu un arī par video. Un tagad jautājumi vai paziņojumi. Galniškungs. Liels paldies priekšsēdētājiem! Gan šis video, gan skaidrojums, kurš sniedz eksperti, ir ļoti interesanti. Tomēr man ir jautājums, kāds būs gala rezultāts? Ja pareizi saprotu, izmaksas uh, Eiropas pasivitātei neņem vērā to, uh, cik izmaksātu papildus uh, šādu pasākumu operatoriem. Man šķiet, ka šis jautājums ir tomēr ļoti nozīmīgs, jo tas, uh, zināmā mērā, um, samazina šī pētījuma ticamību. Proti, ja Mēs, eh, piemēram, paredzēs, paredzēsim to, ka ir tiesības cilvēkiem ar mob, ierobežotu mobilitāti piekļūt visiem eh, transporta veidiem. Tās būs izmaksas, izmaksas, kas būs jāuzņems eh, pārvadātājiem, izmaksas, kas būs jāuzņems pašvaldībām, protams, solidaritātes, vienlīdzības vārdā, bet tās ir izmaksas, tāpēc Man jau atkal ir jautājums par secinājumiem, eh, kādi ir šajā pētījumā. Mēs neņemam vērā operatoriem papildus izmaksas. Paldies! Arī, eh, te es arī vēlētos kaut ko teikt. Izmaksas eh, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, tās uzņems cilvēki, kuriem nav šādas ierobežotas mobilitātes. Un es ar prieku uzņemos šādas papildus izmaksas, bet ir uh, dzelzceļa pārvadātāji un avio pārvadātāji, kas paziņo gluži vienkārši, ka viņi nevēlas pārvadāt cilvēkus ar ierobežotu mobilitātu. Un man tas šķiet absolūti nepieņemam, jo šīs kompānijas tikai un vienīgi rūpējas par peļņu. Mums ir nepieciešama godīga noteikuma visiem. Otrs komentārs no manas puses, kas arī ir ļoti svarīga. Tas ir saistīts ar dzelzceļa pārvadājumiem. Protams, e, ka visiem cilvēkiem ar invaliditāti arī ir jābūt iespējai piekļūt šiem uh, transporta veidam. Un tam mēs varam tērēt visus līdzekļus. Ļoti labi, ka mums ir šāds pētījums. Un aviācijas jomā mums nav uh, nekādu uh, šķīrēju tiesu. Tas tagad ir paredzēts Un aviācijas nozarē ir secināts, ka tikai, tikai 1% to cilvēku, kuri, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, tāpēc, ka viņu reis ir aizkavējies, tikai 1% saņem šīs kompensācijas. Ja kāds to pats ir piedzīvojis, piemēram, jūs vēlaties pie, piezvanīt avio kompānijai, lai uh, pieprasītu savas tiesības, uh, aizstāvēt savas tiesības. Tikai 1% vēršas tiesā un pirms uh, tiek uh, ties pieņem savu uh, lēmumu, gal galā šie cilvēki saņem kompensāciju. Tikai tāpēc, lai šī lieta nenonāktu līdz tiesai. Tāpēc es domāju, ka tas nav pieņemami. Uh, šie 355 uh, miljoni, kurš to maksā? To maksā pasažieri. Un no tā iegūst avio kompānijas un uzņēmumu, un tā tas nedrīkst turpināties. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Es e, gaidīju to brīdi, kad e, tāpat kā baznīcā man, mums liks mest e, kolekti. Jā, tas bija līdzīgs, saka priekšsēdētājs. Eksperts turpini. Jā, es varu piekrist jums, Krāmer kungs. E, mūsu mērķis nebija izvērtēt izmaksas pārvadātājiem ja viņiem ir jāsniedz palīdzība vai informācija vai jānodrošina pienācīgs caurskatāmības līmenis, kas ir pats par sevi saprotams mūsdienu sabiedrībā. Kā mēs redzam, tikai 17% pārvadātāju sniedz informāciju caurskatāmā un atklātā veidā. Tas tā nedrīkst būt. Un te nav runa par to, ka mums būtu jāizvērtē, cik izmaksātu noteikti pakalpojumu sniegšana, attiecīgajā eh, pienācīgā kvalitātē. Kvalitātē, kādu sagaida mūsdienu sabiedrībā. Jā, tiesa, šādu analīzi mēs varētu papildus sagatavot, bet tāds nebija mērķis mūsu pētījumam. Mēs koncentrējāmies uz to, cik izmaksā Eiropas pasivitāte, sociālās izmaksas, kas ir e, saistīta ar situāciju, kura ir tālu no optimāls šobrīd vismaz. Lielas paldies, un tad vārds vēl komisijai. Jā, Kolcam. Kolcas kundze. Thank you very much. Kungs, es atvainojos. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es no paša sākuma jau gribēju pateikt, ka komisija ir apņēmības pilna nodrošināt, aizsargāt un attīstīt pasažieru tiesības. Un uh, šis pētījums sniedz labu pārskatu par pašreizējiem trūkumiem un uh, konsekvences trūkumu pasažieru tiesību jomā visos transporta veidos. Un tomēr Uh, visu cieņu pētījumu autoriem, mēs tomēr uzskatām, ka ir uh, jāvērtē uh, ietekme uz nozari, ja tiktu veidots viens uh, likumdošanas instruments, kur būtu atspoguļots visas tiesības visos transporta veidos, lai samazinātu uh, fragmentāciju. Es sākšu ar vispārīgiem komentāriem. Ir vairākas ko faktuālas kļūdas, eh, kas mazina šā pētījuma ticamību. Mēs esam pamanījuši vairākas kļūdas attiecībās noteikumu aprakstu uh, saistībā ar pasažieru tiesību uh, eh, likumdošana. Ir teikts, ka force majeure neatiecās uz aprūpi. Tas neatbilst patiesībai tālāk tiesības uz informāciju uh, attiecas arī uz ilgu kavēšanos aviotransporta. Tālāk par izmaksām, kas rodas no tā, ka nav konsolidētu uh, pasažieru tiesību kopuma, tas um, nav, pamato, šā, nav pamatoti aprēķini. Uh, un uh, nevis uh, atbilst tam, kas ir uh, noteikts pašreizējā tiesību kopumā. 138 miljonu eiro it kā ko, zaudējumu, ko rada uh, intermobilitātes savienojuma trūkums, neatbilst patiesībai. Ar vienkāršu kodifikāciju nebūtu iespējams šo problēmu risināt bet vēl būtiskāks trūkums ir tas, ka netiek konstatēts, ka kodifikācija attiecībā uz visu pasažieru tiesību likumdošanu ir dzīvot spējīgs risinājums attiecībā uz pašreizējiem vājajiem punktiem šajā likumdošanā. Mēs piekrītam, ka tādi ir. Eh, ziņojumā ir eh, risināt pārāk daudzi jautājumi, tātad trūkumi, vāja, vājās vietas, likumdošanas regulējuma trūkums starp modāliem pārvadājumiem. Pirmajā aspektā ziņojums nesniedz skaidrus pierādījumus, kādēļ tieši kodifikācija un nevis citi varianti ir vislabākais risinājums, lai pārvarētu pašreizējos trūkumus likumdošanā par pasažieru tiesībām. Kodifikācija nav labākais risinājums un varbūt pat nav iespējama, lai pārvarētu zināmus trūkumus. Tas, ka daži uh, trūkumi ir kopīgi visiem transporta veidiem, pats par sevi nenozīmē, ka ir nepieciešama kodifikācija vai likumdošanas pārskatīšana, jo šis, šos trūkumus var pārvarēt, izdarot grozījumus attiecīgajos tiesību aktos. Tālāk atšķirīgie noteikumi dažādiem transporta veidiem. Šeit ir objektīvas atšķirības starp eh, šiem transporta veidiem, kas izskaidro šādu situāciju. Tāpat ir noteikumi attiecībā uz atbildību, ir saistīti ar starptautiskajām konvencijām, ko mēs nevaram grozīt. Uh, Dažas no minētām problēmām nav saistītas ar likumdošanas trūkumu, bet gan ar to, ka likumdošana netiek īstenota, un tādēļ šos trūkumus nevar novērst ar kodifikācijas palīdzību. Tālāk par to, ka trūkst regulējums starp modāliem pārvadājumiem. Jā, mēs pilnīgi apzināmies, ka ir nepieciešami noteikumi, lai aizsargātu pasažieru tiesības šādos pārvadājumos, viena transporta līguma ietvaros. Tomēr grozot visus uh, spēkā esošos uh, tiesību aktus, mēs radītu risku, ka sākas garas, uh, nebeidzamas sarunas, kas kopumā novājinātu pasažieru tiesību akī. Un šā iemesla dēļ mēs drīzāk iestājamies par tādiem variantiem, ka būtu jāpieņem jauns specifisks tiesību akts par pasažieru tiesībām multimodālos pārvadājumos. Noslēgumā es gribētu teikt, ka to pašu mērķi proti uzlabot pasažieru tiesību aizsardzību dažādos transporta veidos var panākt, neapdraudot akī, bet īstenojot citas iniciatīvas, piemēram, aizpildot pašreizējos robus likumdošanā, kas ir saistībā ar starpmodalitāti, nākot klajā ar konkrētu likumdošanas iniciatīvu. Tālāk, eh, iekļaujot likumdošanā atbilstošas normas, nosakot godīgus konkurences eh, nosacījums dažādiem transporta veidiem un panākt pas, pakāpenisku likumdošanas konverģenci. Tas, ka normas nav skaidras un sarežģītas, šo problēmu varētu risināt ar atbilstošu ieteikumu vadlīniju pieņemšanu, kā tas tika izdarīts uh, pasažieriem ar ierobežot mobilitāti un dzelzceļa uh, pasažieriem. Tāpat mums vajadzētu īstenot uh, pasažieru tiesību kampaņu visā Eiropas Savienībā un raudzīties uz to, lai dalību valstis pildītu savas saistības īstenot pasažieru tiesību aizsardzību nacionālā līmenī. Mēs piekrītam, ka pastāv minētie trūkumi, bet mēs uh, nepiekrītam piedāvātajiem risinājumu veidiem. Paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu dot arī tagad iespēju atbildēt uh, ziņojumu autoriem. Paldies par šiem komentāriem. Es gribēju precizēt, ka mūs lūdz izskatīt kodifikācijas iespējas. Es piekrītu tam, ka varbūt arī citi risinājumu varianti pa vispārējo atsauces ietvaru vai vadlīnijas ir citi veidi, kā varētu uzlabot uh, likumdošanu kopumā. Tāpat gribēju norādīt, ka mēs ņēmām vērā to, ka pastāv objektīvas atšķirības starp dažādiem transporta veidiem. Un ja šādas atšķirības pastāvēja, tad mēs tās neuzskatījām par trūkumu vai nekonsekvenci. Mēs uh, ņēmām vērā dažādus komentārus par mūsu varbūt pieļautajām kļūdām. Lūdzu, informējiet mūs, ja kādas kļūdas esat konstatējuši, tās mēs labosim. Un es piekrītu arī tam, ka daudzas problēmas ir saistīts ar nepilnīgu likumdošanas īstenošanu, un to nevar, tās nevar izcināt ar kodifikācijas palīdzību, bet varētu kodificējot stiprināt nacionālās iestādes, kas atbildīgs par likuma iztenošanas uzraudzību. Mūsu pētījuma aptvērums bija ierobežots un kopīgs ietekmes novērtējums varbūt varētu dot tiešām labāku rezultātu. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad vārds Vanda Kāmpa kungam. Paldies! Jā, šī pēcpusdiena izvēršas ļoti interesanta. Komisija apšauba mūsu dienesta komentārus, un uh, varbūt mēs arī varam kaut kā komentēt šo pētījumu, mēs varētu jums nosūtīt rakstveidā šos komentārus. Nākamais. ir, protams, interesanti dzirdēt no komisijas uh, to, ka mums nevajadzētu kodifikāciju īstenot. Un nākamais. Šeit kāda ir saska, kā saskan ietekmes novērtējums un mūsu pētījums Un uh, šeit ir jautājums, kā mēs novērsīsim to, ka viens un tas pats darbs tiek uh, veikts divreiz priekšsēdētājs. Nu, šie divi pētījumi. Dita, es atvainojos, nepamanīju jūs. Tīter. Nu jā, no, kad sēž uh, malā, tad grūti piesaistīt jūsu uzmanību, bet. Uh, Eh, par šīm multimodālām biļetēm. Ir interesanti dzirdēt, ko visu var iedomāties, ko varētu paveikt, bet varbūt ir jau kaut kādas konkrētas idejas, un kas tiek ierosināts. Tas arī tiek prasīts manā ziņojumā. Mēs esam tātad saņēmušos jautājumus, mēs nevēlamies uh, Uh, nu, divus vienādus pētījumus, bet ir labi tomēr uzklausīt da, divus viedokļus, divus atzinumus, tad noskaidrot, kam ir ties, taisnība, kam nē. Tas ir interesanti, un tādēļ šo pēcpusdienu mums ir interesanta diskusija, jo viedokļi ir atšķirīgi. Un uh, varbūt mēs varētu saņemt jūsu nolasīto atzinumu arī rakstveidā varbūt vēlaties vēl kaut ko teikt par šo jautājumu. Jā, šos komentārus mēs varam jums nosūtīt arī rakstveidā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, un par integrētām biļešu sistēmām, kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu? Vai ir kaut kādi konkrēti plāni jau šajā jautājumā? Šobrīd mēs sākam strādāt pie likumdošanas uh, priekšlikuma uh, par, inter, par intermodālo transportu. Nu, šīs procedūras, protams, ir diezgan gāras, bet nu, varētu šādu priekšlikumu gaidīt 2017. gada beigās. Varētu jautāt, kādēļ ātrāk to nevaram sagaidīt, jā. Nu, mēs visi esam vienprātīgi, varam aicināt komisiju tomēr rīkoties ātrāk, strādāt ātrāk. Labi, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam pabeiguši izskatīt šo darba kārtības punktu. Pateicamies par uh, šīm prezentācijām, par informāciju. Tagad nākamais darba kārtības punkts. komisijas paziņojums par atbrīvojumiem, ko dalību valstis piešķir saskaņā ar regulu 1371-2007 uh, par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem pirms astoņiem gadiem eh, referents bija Dirks Stērks, un mūs tagad interesē, kāda tad ir bijusi attīstība šai laikā, un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim mums pastāstīt par šo jautājumu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es īsi pakomentēju šo ziņojumu un pastāstīšu par to, kas noticis kopš tika. Mm, publicēts šis komisijas ziņojums. Kā jums iespējams jau zināms, Eiropas Savienības dalībvalsts var piešķirt izņēmums eh, dažiem nacionālajiem pakalpojumiem. Tā tad ir izņēmumi no visas regulas īstenošana. Viņi to var darīt iekšējiem eh, un liela attāluma pasažieru pakalpojumiem līdz 2004. gadam ar reģionālajiem pasažieru pakalpojumiem uz nenoteiktu laiku. Un tā var arī darīt attiecībā uz tiem pakalpojumiem un ceļojumiem, no kuriem liela daļa tiek īstenot ārpusējas teritorijas. Un arī šajā gadījumā nav nekāda laika ierobežojuma. Mēs esam izstrādājuši šo ziņojumu 3. decembrī 2009. gadā. Tātad es situācija tiek skatīta, kāda situācija būs 3. decembrī 2015. gada. Tikai četras dalībvalstis - Dānija, Itālija, Nīderlanda un Slovenija - pilnīgi izstenoja regulu. 22 dalībvalstis bija piešķirušas izņēmumu dažādā apjomā. Piecas dalībvalstis, piemēram, bija pieņēmušas pilnīgus izņēmumus tā, ka tikai obligātie pasākumi bija spēkā - Bulgārija, Francija, Īrija, Latvija, Rumānija. Tāpēc tikai 37% no visiem pakalpojumiem attiecībā uz pasažieru um, veiktajiem kilometriem bija bez izņēmumiem. Un šajā gadījumā es atkal varētu pieminēt visas dalībvalstis ar uh, visiem izņēmumiem Kas no tā ir nepārprotams skaidrs no šī ziņojuma? Ir tas, ka mums ir uh, atšķirīgi noteikumi, atšķirīgi tiek piemērot. Tas nozīmē to, ka pasažieri nevar pilnīgi izmantot savas tiesības. Tas nozīmē arī to, ka nav godīgi noteikumi dzelzceļa nozarei, ka trūkst pārskatāmības Eiropas Savienībā atšķirīgo sistēmu dēļ. Un tas savukārt rada juridisko nenoteiktību gan operatoriem, gan pasažieriem. Kāda ir pašreizējā situācija? Nav tik daudz izmaiņu kopš 2014. gada 3. decembra. Tikai piecas dalībvalstis pat labāk īsteno, piemēro regulu bez jebkādiem izņēmumiem papildus tām četrām dalībvalstīm, kuras minēja, tagad vēl nāk uz klāt Beļģija. Tātad piecas dalībvalsts piemēro regulu pilnīgi. Un Francija ir atteikusies no izņēmuma il, liela attāluma vietējiem pakalpojumiem. Tagad Francija attiecina šo regulu ne tikai uz starptautiskajiem pakalpojumiem, bet arī uz vietējiem pakalpojumiem uh, ar lielu attālumu. Beļģija, Francija un iespējams arī apvienotā karaliste tagad domā par regulas piemērošanu plašāk, taču vēl nav pieņemts lēmums. Nav nekādu izmaiņu salīdzinot ar situāciju, 2014. gada 3. decembrī. Tātad uzlabojums ir manā skatījumā ļoti pieticīgs, ja tā varētu sacīt. Tad, ko mēs darām šajā ziņā? Mēs esam sākuši sagatavot ietekmes novērtējumu. Tas tiks īstenots 2016. gada gaitā. Sākām darbu jau tagad skatāmies, kādas ir iespējas, lai uzlabotu dzelzceļa pasažieru aizsardzību un lai nodrošinātu godīgāks noteikumus uh, dzelzceļu uzņēmumiem. Mēs taču varam mainīt regula arī citas jomas, bet te ir runa par godīgiem noteikumiem samazināt nacionālās izņēmums. Tas nozīmētu, piemēram, atteikties no izņēmumu nacionālajiem pakalpojumiem, un tas nozīmētu arī ierobežot cits izņēmums. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, vai ir jautājumi vai komentāri? Labi, tad man būtu. Nē, jums lūdzu. Es atvainojos, varbūt es kaut ko palaidu garām. Tad kāds, kāds būs turpinājums? Kā komisija rīkosies tālāk, vai komisija ir paredzējusi sodīt, vai stimulēt, vai kā? Nu, man ir līdzīgs jautājums. Tad, kad mēs savulaik pieņēmām lēmumu par pasažieru tiesībām 2007. gadā, protams, bija ne jau izņēmumi, bet, nu, juridisks uh, iespējas uh, panākt, zinām, atbrīvojumu, ja bija pienācīgs pamatojums, ja mēs eh, paredzam likumdošanu, kas ir paredzēta 28 eh, dalībvalstīm, tad mēs, protams, eh, varam ietaupīt laiku. Bet man ir jautājums, tās valsts, kuras ik pēc pieciem gadiem ir no jauna pagarinājuši šo atbrīvojumu, tām noteikti bija pamatojums. Tātad, vai jūs zinat šos pamatojumus? Un vēl viens jautājums. Jūs nepieminējāt Vāciju. Es zinu, eh, ka Vācu bundestāgam bija jāpieņem lēmums divu gadu laikā, savulaik eh, tieslietu ministrē bija jārisina šis jautājums, un viņi neko eh, neteica par to, ka tas ir noteikts no Eiropas parlamenta, no Eiropas puses, bet viņa izlikās tā, it kā viņa pati būtu pie tā strādājusi. Un pēc tam varēja nākt klajā ar paziņojumu, nu, to aizliedz Eiropas Savienība un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, jau atkal ir eh, šāda te nostāja, visu, kas ir labs, to mēs panākam nacionāla līmenī, to daru es, un visu, kas ir slikts, viss tas nāk no Eiropas Savienības. Un tagad es vēlētos zināt, tā, tā kā es esmu Vācijas pārstāvis, tad uh, kuros punktos Vācija nav īstenojuši šos pasākums? Un varbūt jūs varētu pateikt arī attiecībā uz citām valstīm, kur tad ir šis šķērslis, kāpēc tās to nav īstenojuši? Un interesanti arī ir tas, ko Vanda Kampkums jautāja, ko komisija dara, eh, tad, kad šī likumdošana, kur mēs, par kur mēs visi esam pieņēmuši lēmumu kopā, netiek īstenot. Mēs nevaram uh, gluži vienkārši noraucīties to. Lūdzu, jums vārds. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kolzon hat mich gebeten, dass... Paldies, um, Esmēr, um, Kolēģis äh, lūdz man atbildēt uz šo jautājumu. Vispirms jāsaka, šie atbrīvojumi ir paredzēti noregulējumā un dalībvalstīm ir iespēja juridiski izmantot šos atbrīvojumus. Atbrīvojuma mērķis ir panākt to, lai dalībvalsts, kurām ir grūtības, um, tātad eh, piemērot šo regulu jau no paša sākumā attiecībā uz visu eh, dzelzceļa satiksmi, ievieš to pakāpeniski. Tām nav jāpamato, tātad kādu iemeslu dēļ eh, noteikti pakāpojumi tiek izslēgti no regulas pilnīgas īstenošanas. 2012. gadā mēs īstenojām izvērtējumu un tajā konstatējām, ka galvenokārt Um, pants, uh, uh, kuru uh, nevēlas piemērot dalībvalsts, ir saistīts ar lielām izmaksām. Tātad palīdzība invalīdiem, tāpat arī apdrošināšana. Tātad tie ir tie panti, kuras dalībvalsts nevēlas uzreiz ieviest, bet tas dalībvalstīm nav jāpamato, bet ik pēc pieciem gadiem dalībvalstīm ir jāpasaka, vai tās vēlas arī turpmāk pievērot šos atbrīvojumus. Piemēram, tālsatiksmes pakalpojumu jomā ir jāievieš šie noteikumi līdz 2024. gadam. Kas attiec uz Vāciju, tad te um, tālsatiksme nav iz, e, izņemta no piemērošanas, bet runa ir drīzāk par iekšzemes e, pilsētas, piepilsētas un reģionāliem pakalpojumiem, un tas ir uz e, neierobežot laiku. Priekšsēdētājs turpina, tagad es vēlos sveikt Bahu kungu, jo mēs visu šo laiku esam runājuši par jūsu ziņojumu, priecājos par to, ka esat ieradies. Jā, nu, kad jūs ierodaties ar nokavēšanos, tad, protams, to viss pamana. Un tālāk, kas attiecas uz reģionālo un uh, starppilsētu uh, satiksmi, tas bija kompromiss, par kur mēs vienojāmies, jo sākotnēji komisija un padome vēlējās um, šo te, šos te noteikums tikai starptautiskajā satiksmē, un mēs parlamentā paziņojam, ka mēs nevēlamies neko tādu, jo tas nozīmē, ja mēs pārbraucam no ķēlnes uz Briseli un, teiksim, Mm, ja par vienu posmu es varu saņemt kompensāciju, tad eh, par citu posmu vairs nevaru. Mēs eh, līdz trījiem naktī runājām par šo jautājumu un panācām kompromisu, eh, ka tas neatieksies uz reģionālo. Un, jo tās, uz tās attikni tas attiecas arī tad, ja es ceļoju no Hamburgas uz Mīnhenu. Tātad tas bija kompromiss. Uh, jo pretējā gadījumā tas nebūtu bijis iespējams, bet mēs visi bijām apmierināti ar šo kompromisu. Un man varbūt neinteresē šī te e, starppilsētu un piepilsētu sat un reģionāla satiksme, bet vai tas e, tā satiksmē ir paveikts un varbūt mums būtu nepieciešama vēl jauna izvērtēšana. Un tas ir arī skaidri noteikts, no eh, cik kilometriem šī noteikuma stāja spēkā, tad varbūt te jūs varētu vēl ko vairāk pateikt. Jā, kā jau es teicu, tā satiksmi var izslēgt trīsreiz piecus gadus līdz pat uh, eh, 2024. gadam, kas ir maksimālais termiņš, Mēs esam izvietojuši arī pārskatu šavā mājaslapā, lai jūs varētu iepazīties ar tām dalībvalstīm, kuras ir izslēgušas tā satiksmi, eh, iek, eh, tātad savu iekšējo tā satiksmi. Vācija nav šo valstu starpā, bet Francijā, piemēram, tas nebija spēkā pagājušajā gadā, bet, eh, bet pirmo reizi šogad šis um, atbrīvojums tika atsaukts. Jā, paldies. Vai Žoržs Bahs, ko vēlētos teikt? Tomēr. Gut, vielleicht erzähle ich ihm vor, da haben wir gerade einen Movie gesehen. Vai varbūt es pastāstīšu vispirms jums, ka mēs noskatījāmies videofilmu. Bitte sehr. Ja. Jā, lūdzu. Jā, vispirms. Liels paldies par uh, slapsdziesmu. dziesmu bet man jāsaka, bija jāpiedalās eh, ēnu referents sanāksmē nodarbinātības eh, komitejā. Protams, ka transports ir ļoti nozīmīgs, bet eh, nodarbinātība arī ir ļoti nozīmīga. Es, starp citu, atvainojos un šķiet esmu saulēcīgi ieradies, lai runātu par pasažieru tiesībām dzelzceļa satiksmē. Esmu iepazinies ar šo komisijas ziņojumu Un eh, man jāsaka, ka es piekrītu komisijas izvērtējumam. Komisijas vērtējums ir tāds, eh, kas, nu, jāsaka, nav apmierinošs. Komisija norāda uz problēmām arī, eh, ar, uz problēmām, ar kurām arī es ikdienā saskaros, proti tie ir tāda kā noteikuma džungļi, kas attiecas uz pasažieru tiesībām, ir ļoti daudz nacionālo noteikumu un tik daudz izņēmumu. Un es tiešām abrīnoju tos, kuriem vēl izdodas kaut ko saprast. Es pat nevarētu izskaidrot pilsonim, kur uh, un kādā veidā viņš var izmantot savas tiesības, un tāds ir arī komisijas secinājums. Mans jautājums ko tad mēs darīsim tālāk? Manuprāt, mēs nevaram noraudzīties uz to rokas salikuši klēpī, mums ir jādarbojas aktīvi, mums ir jāpieņem um, zināšanai dalībās lēmumu, bet mums ir arī jāveicina tas, lai mēs izbeigtu ar šo praksmi, jo nav saprotams, kad tas viss beigsies. Dalībvalsts eh, pieprasa jauns atbrīvojums. Un tāpēc es domāju, ka par spīti eh, visam mums tomēr kaut kas būtu jāuzsāk. Tāpēc arī mans eh, jautājums komisijai no šī te, šiem te secinājumiem mums būtu jāizlem arī, kā mēs uh, rīkosimies tālāk, kāda varētu būt uh, pasākumi. Tāpēc es vēlētu zināt, ko komisija uh, plāno darīt tālāk. Un otrs jautājums. Pēdējo mēnešu laikā, jo īpaši Beļģijā mēs daudz par to diskutējām, Beļģija uh, nav izmantojusi tik daudz šos atbrīvojumus un uh, pavisam drīz tā grasās pilnībā ieviest šos regulas noteikumus. Un um, šķiet, ka dažas valsts ir tādā kā muļķa lomā, un manuprāt, tas nav pieņemami. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu kopīgi rīkoties, un līdz ar to mans jautājums komisijai, ko komisija ir ieplānojusi, ko komisija eh, grasās kopā ar mums uzsākt. Lielas paldies! Vispirms, protams, mēs eh, pieņemam jūsu atvainošanos, ēnu referentu sanāksme ir ļoti svarīga, labi, ka jūs ieradāties saulaicīgi. Tātad man arī tas interesē, eh, kas tad notiks tālāk, jo nevar būt tā, ka tie godīgie gal galā ir tādā muļķu lomā, jo viņi uh, ir īstenojuši šo Eiropas likumdošanu un ir muļķu lomā, bet varbūt arī, uh, zinām, kritika mūsu virzienā, Tolaik, paredzot šos 3x5 gadus, mēs domājām, ka varbūt ir divas, trīs eh, dalībvalsts, kurām tik tiešām ir problēmas, lai viņām eh, būtu pietiekam daudz laika, bet mums vairs nevajadzētu paredzēt šādus noteikumus un nekādā gadījumā bez pamatojuma. Mums jābūt striktākiem. Pēc šīs pieredzes komisija arī noteikti nevar būt apmierināta ar eh, līdz šim panākto. Tātad, ko jūs tālāk darīsiet? Tas ir galvenais jautājums. Donc nous ne sommes pas contents, c'est très clair. Nu, ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs neesam apmierināti ar situāciju, mēs nevarētu būt apmierināti, taču atkal no juridiskā viedokļa, skatoties to teksta gaismā, dalībvalsts ir izmantojušas izņēmums un tām bija tiesības to darīt, turklāt bez pamatojuma. Diemžēl tāds ir tas teksts, kas ir spēkā. Mēs esam sākuši darbu. Ieteikmes novērtējums pat lapam tiek īstenots un ņemot vērā šī ieteiks novērtējuma rezultāts, varētu sagaidīt, ka mēs sagatavosim juridis, eh, normatīvu priekšlikumu par izņēmumiem. Vai arī nē, es nevaru jums solīt uh, kas būs, tāpēc, ka mēs pat labām vēl izstējam ietekmes novērtējumu. Taču tā ir viena no viena no iespējām, kas mums ir iespējama, tā tad būtu attiecībā uz izņēmumu un arī uz virkni citu lietu, jo ir jāpārskata arī citas lietas <clears throat> par eh, dzelzceļa pasažieru tiesībām. Jā, danke sehr. Liels paldies. Ja vairāk jautājumu vai komentāru nav, Tad noslēgsim diskusijas par šo darba kārtības punktu. Nākamais 16 dažādi. Te nekas nav paredzēts. Labi. Tad mēs nākamo reizi tiksimies 12. oktobrī. Liels paldies visiem dalībniekiem, kas nebija tik lielā skaitā, bet piedalījās ļoti intensīvi. Liels paldies jums par pienesumu un uh, jauku turpmāko darbu. Paldies!